Tam Państwu na początku oświadczenia pisemne. Mums ir uh, rakstveida deklarācijas. Pirmo ir iesniedz Marks Tarabella, Paskals Kanfīns, Reģina Bastos, Marija Kristīna Veržā un Renāta Vēbera. Tas attiecās uz uh, Eiropas statusu asociācijām un fondiem, un tas balstās uz pa, uh, eh, reglamentas 123. pantu. Un uh, tālāk tas tiks parādīts protokolā. Tā, tā ir vēl viena.